vismaz 40 eh, deputāti neiesniegs eh, ieteikumu par grozījumu. Šajā Terms and Direct jūs eh, atradīsiet šos tekstus, kuros rievēs grozījuma. Aleksandrs Mirskis. Viņš ir iesniecis pieteikumu uz savu parlamentārās imunitātes aizsardzību. Saskaņā ar 7. pāntu 1. punktu šis ieteik, iesniegums tiek.